nozīmes pakāpojumiem, un tad redzēsim, ko komisija mums piedāvā šajā jautājumā. Paldies! Jā, paldies referentei. Un līdz ar to mēs noslēdzam debastes par šo jautājumu. Balsosim rīt 12. Tālāk nākamais darbkārtības punkts ir. Lēnas kunga rekomendācija par ciešāku sadarbību vienotas eh, patenta aizsardzības izveidas jomā. Referents eh, Lēnas kungs eh, jums pirmajām vārds uz četrām minūtēm. Priekšstādētāja kungs, dāmas un kungi, šeit mēs runājam jau otro reizi par ciešāku sadarbību Tad, kad tika runāts par ģimenes tiesībām, pirms dažiem mēnešiem arī tika runāts par ciešāku sadarbību saskaņā ar Lisabonas līgumu, un šī ir otrā reize, kad ir jārunā par ciešāku sadarbību. Tāpēc varam teikt, ka šeit jautājums ir tīri procesuāls. Mēs šobrīd nediskutējam par jautājuma būtību, mēs nediskutējam par saturu, mēs runājam tikai par procedūru. To mēs darīsim vēlāk. Vēlos teikt, ka arī tagad Ungārijas prezidentūra šo uh, situāciju uzskata, ka pirmo situāciju, Interesanti, ka prezidentūra ir klāta arī pirmdienas vakarā, nu tad varam secināt, ka dokuments ir ārkārtīgi svarīgs. Jau kopš 2001. gada mēs diskutējam par Eiropas patentu, balstoties uz Eiropas komisijas priekšlikumu. Eiropas parlaments, izmantojot Palāsio konga ziņojumu, piedāvāja vairākus risinājumus attiecībā uz pirmā lasījumā. Risinājumu padomē nevarēja vienoties par uh, Eiropas patentu, un viņi norādīja uz divām problēmām. Pirmkārt, jautājums par tiesām, respektīvi par kādiem pārkāpumiem būs atbildīgas kuras tiesas, un otrais jautājums bija saistīts ar valodām. Tiesu jautājumu visticamāk drīz, atrisinā, drīz atrisināt, atrisinās, jo Eiropas tiesa plāno nākt klajā ar spriedumu martā, jo būs precīza informācija par to, kas ir un kas nav iespējams. Beļģijas prezidentūrā uzskatīja, ka par valodu jautājumu pagaidām nevar panākt vienošanās, un tāpēc tagad varam izmantot uh, Lisabonas slīguma normas. Šobrīd sanāk tā, ka Eiropas Savienība ir 23 valodas, kurām ir vienots tiesiskais status, bet te pašā laikā, tulkojot visus patentu dokumentus visās valodās, uh, rodas milzīgas izmaksas. Taču vēl viena problēma, ja mēs sāksim tulkot patents pilnīgi visās valodās, tad no vienas puses rodas problēmas ar, uh, ar tiesībām un ar uh, tiesu jurisdikciju, tad ir vēl viena problēma, ka daudzi mazienvidēji uzņēmumi vispār nevarēs atļauties šādu patentu, ja nāksies tulkot visās valodās. Un tad sanāk tā, ka tikai lieli uzņēmumi vispār var atļauties sev Eiropas patentu. Jau kopš 2000. gada, manuprāt, daudzus, daudzus gadus, desmitiem reižu esam runājuši uh, par to, kā arī izcenās problēmu uh, par uh, patentu aizsardzību, ņemot vērā gan Lisabonas līgumu, ņemot vērā arī Eiropas Savienības 2020. gada stratēģiju. Tagad Komisija piedāvā mums priekšlikumu par ciešāku sadarbību. Padomē gribētu no mums saņemt uh, piekrišanu un arī juridisko lietu komitejā šī, jā, šis jautājums tika, tika atbalstīts un jau tagad 25 dalību valstis atbalsta šo priekšlikumu, ir pienācis laiks doties uz priekšu un arī no parlamenta puses dot savu piekrišanu, lai gal galā tunelā uh, galā mēs redzētu gaismu. Eiropā mums nav daudz resursu. Vienīgais lielais resurs, kas mums pieder, ir mūsu prāts, mūsu idejas, kas rodas šajā kontinentā. Tāpēc ir ļoti svarīgi šīs idejas sargāt. Un tāpēc jautājums ir, kā mēs vispār varam ko darīt lietas labā, jo ir Ķīna, ir Indija, ir citas milzīgas tautas un valstis pasaulē, kā mēs varam aizsargāt savas idejas. Sanāk tā, ka mēs nevaram aizsargāt idejas pret mūsu trešo valstu konkurentiem, un uh, sanāk tā, ka nevaram aizsargāt pat Eiropas Savienības iekšēnē līdz ar to. Mans lūgums ir atbalstīt ciešākas sadarbības priekšlikumu. Paldies! Lielas paldies referenta kungam. Tagad uh, padoms vārdā Georgī kungam vārds. Kundzei. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Šis ir vēl viens garš stāsts, kas jau turpinās, tā kā tas tika atkārtots iepriekšējās diskusijās. Uh, Kudamie kungi un dāmas, man ir patiešām liels prieks izteikties šajās debatēs. Kā jau Lēnis kungs tikko pieminēja, tas, ka prezidentūra ir klāt pirmdienā, norāda šī jautājuma nozīmīgumu. Pirmkārt, es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par tā konstruktīvo pieeju pret uh, padomas pūliņiem nodrošināt vajadzīgos nosacījumus patenta aizsardzības, patenta aizsardzībai Eiropā. Uh, Tāpat arī es vēlētos pateikties iepriekšējai Beļģijas prezidentūrai par tās neremstošiem pūliņiem nodrošināt vienotu patentu aizsardzības sistēmu. Tāpat arī es vēlētos paziņot, ka šorīt padomē ir nolēmusi ar lielu vairākumu eh, lūgt jūsu piekrišanu eh, pilnvarot paspināto sadarbību šajā jomā. Ja jūs atļauj tiks sniegta, konkurētspējas padome 10. martā pieņems Eh, pilnvarošanas lēmumu. Ungārijas prezidentūra pievērš lielu uzmanību Eiropas Savienības konkurētspējas uzlabošanai un vēlas atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, kas darbojas Eiropas Savienībā. Mēs esam eh, kopīgi atbildīgi par novatoriskumu, kas eh, ļauj virzīt uz priekšu MVU konkurētspēju gan Eiropas līmenī, gan globālā mērogā. Jo no paša sākuma bija skaidrs, ka viens no galvenajiem elementiem, kas nodrošinās šo mērķi, ir Eiropas kopējais patents, kas diemžēl ir aizkavējies vairāk nekā 30 gadus. Ja pašreizējā situācija turpināsies, tad mēs neko nemainīsim. Miljoniem eiro tiek tērēti katru gadu tulkojumiem un administratīviem dokumentiem, lai nodrošinātu patenta aizsardzību 27 dažādās tiesību sistēmās Eiropā. ASV uh, eh, var iegūt patentu uh, Uh, visā uh, ASV teritorijā par 1850 uh, eiro gadā, kamēr Eiropas Savienībā šī summa ir daudz lielāka. Saskaņā ar aprēķiniem Eiropas uzņēmumi cieš 7 līdz 8 miljonus eiro tikai tāpēc, ka trūkst šāda kopēja Eiropas patenta. Uh, mēs šīs naudas summas noteikti varētu izmantot daudz labāk, ja tās tiktu ieguldītas, piemēram, tehnoloģiskajā izpētē. Iekšējais tirgus attiecībā uz patentu aizsardzību diemžēl pašlaik nepastāv. Patentu iesniedzējiem ir jādarbojas 27 atšķirīgās tiesiskās sistēmās. Tā rezultātā eh, šāda aizsardzība tiek nodrošināta tikai mm, noteiktā teritorija Eiropas Savienībā, un tas rada lielas problēmas attiecībā uz preču apgrozību, kas tiek aizsargātas ar patentu eh, dažās jurisdikcijās, kamēr citās tās var brīvi ražot. Mēs vienmēr esam centušies nodrošināt patiesu Eiropas patentu, kas aptvērtu visu 27 dalībvalstu teritorijas. Mēs patiešām nožēlojam, ka sarunas attiecībā uz valodu režīmu uh, ir uh, iestīgušas un nekustas uz priekšu. Un mēs ceram, ka drīzumā mēs panāksim vienošanos. Tāpat man arī ir jāuzsver, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemējiem ir jāvērzās uz priekšējā jomā un jādara tas ātri. Inovācijas Savienības rādītāji norāda, ka mums ir jātiek līdzi ASV un Japānai, ja mēs vēlamies palikt konkurētspējīgi. spējīgi Eh, pasaules mērogā. Kaut gan patentu noteikumi nav vienīgais faktors, kas nosaka inovāciju darbību, mēs visi redzam, kādi ir šie rezultāti. Katru gadu mēs eh, darbojamies ar pašreizējiem noteikumiem, un līdz ar to mūsu fragmentā, fragmentārā sistēma kļūs, kļūst arvien mazāk konkurētspējīga. Lielākā daļa no dalībvalstīm uzskata, ka vienotas patenta aizsardzības sistēmas izveide ir vienīgā izēja 27 dalībvalstis ir iesniegušas oficiālus lūgumus, lai uh, nodrošinātu pastiprinātās sadarbības procedūru. Uh, šīs valstis uzskata, ka uh, redzamus rezultātus varētu panākt pavisam drīz. Kā prezidentūra, kā prezidējošā valsts, mēs mēģināsim panākt visu iespējamo šajā jomā. Tāpat mums ir arī jāpievērš uzmanība iebildumiem, ko ir paudušas Spānija un Itālija. Tagad es vēlētos vērsties pie godāmiem spāņu un itāļu kolēģiem viņu dzimtajā valodā. Vispirms vērsīšos pie spāņu kolēģiem. Mēs esam pārliecināti, ka pastiprinātā sadarbības procedūra, kas ļaus izveidot vienoto patenta aizsardzības sistēmu, būs nozīmīgs solis uz priekšu, lai mēs panāktu tādu situāciju, kur uh, Eh, šī vienotā patenta aizsardzība aptvērtu visas dalībvalstis un visu Eiropas Savienības teritoriju. Tagad vērsīšos pie mūsu itāļu draugiem. Jebkurā gadījumā es vēlētos uzsvērt to, ka ir jāizvērās no pārpratumiem. Neviens uzņēmums un neviens indivīds nevienā dalībvalstī netiks izslēgts no Eh, kopējās patēnu sistēmas labumiem. Lielas paldies priekšsēdētāji par jūsu pacietību un es eh, sadarbošos ar parlamentu šajā jomā arī turpmāk. Paldies! Dank, paldies, Gjorī kundze! Eh, tagad komisāram Barņē vārds. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, l'approbation qui vous est proposée par le président Lenne de donner euh, à euh, cette coopération renforcée représentera si vous le voulez bien un pas décisif pour faciliter la vie des entreprises. Runājot par šo jautājumu, es domāju, tas būs nopietns solis uz priekšu, lai atvieglotu Eiropas uzņēmumu darbību un aizsargātu tos visā Eiropas Savienībā patentu jomā. Šī ir patiešām nepieņēmama problēma Eiropā. Kaut kas, ko mēs neesam izdarījuši mūsu kontaktā. Un pie mums taču valda liela konkurence, un šādā pasaulē mēs nevaram labāk aizsargāt savus izgudrojumus un veidojumus, sevišķi rūpniecības jomā. Tieši tāpēc pagājušā gada janvārī un vēl citās reizēs esmu aicinājis šo jautājumu virzīt uz priekšu lai es varētu izpildīt iepriekšējā komisāra solīto un vēlmes. Pateicoties Beļģijas prezidentūras darbībai, šis jautājums ir virzīts uz priekšu. Protams, mēs nevarējām sasniegt tādu vienotību šajā jautājumā, uz kādu es cerēju. Tieši tāpēc radās iespēja, ka mums varētu Lisabonas līguma ietvaros cita procedūra komisārs šo jautājumu virzīja uz priekšu, Lēnas kungs un vēl pā kāds ducis dalību valstu piedalījās šai procesā. Faktiski mēs varam runāt par 25 dalību valstīm, kas mūs ir informējušas, ka tās ir gatavas veidot šādu ciešāku sadarbību šo procedūru. Ungārijas prezidentūra, tāpat kā Beļģijas prezidentūra, ir bijusi ļoti ambicioza. Gribētu viņiem pateikties. Es ceru, ka sadarbība sāksies martā. Esmu pateicīgs parlamentam un arī Lenskungam. Jūs esat darbojies kā tāds dzinējs šī jautājuma virzīšanā, un komisijas juridiskais dienests arī šo jautājumu ir virzījis aktīvu. Uh, Tātad mēs vēlamies ciešākos sadarbībā iesaistīt pēc iespējas vairāk dalību valstis. Vislabāk, protams, būtu, ja visas dalību valstis atbalstītu šo priekšlikumu, kurš politiski ir pieņemams visām dalību valstīm. Ekonomiski tas ir nepieciešams mūsu uzņēmumiem. Mums tātad vajadzīga pēc iespējas lielāka vienotība, jo tas ir labākais veids, kā gūt labumus no progresa šajā jomā. Kā komisārs, kas ir atbildīgs par iekšējo tirgu, es darīšu visu, lai šo jautājumu, šo ciešāko sadarbību uzturētu kā svarīgu jautājumu mūsu iekšējā tirgus funkcionēšanā. Vienoti patenta aizsardzības likumi, kā tas tika uzsvērts, spāņiem un itāļiem būs pieejama visām dalību valstu kompānijām, neskatoties uz to, kur tās ir balss, kur, kur tās ir reģistrētas. Viens no lielākajiem iegūmiem būs, protams, tas, ka visiem izgudrotājiem un inovāciju nesošajām kompānijām Eiropas Savienībā būs iespējas baudīt to augļus. Procedūras būs racionalizētas, samazinātas tulkošanas izmaksas, ir veikta jau analīze par iespējamo ieguvumu, tagad strādājam tieši pie ekonomiskā ieguvuma novērtēšanas. Visbeidzot, gribu teikt, diemžēl komisija nožēlo, ka mums nebija iespējams sasniegt pilnīgu vienprātību. Darīsim visu, lai šī ciešākā sadarbība veidotos strauji. Kad uh, ministru padomu martā izteiks savu viedokli, balsos par nepieciešamām regulām. Ceru, ka mēs varēsim pēc iespējas straujāk gūt labumu Eiropas uzņēmumiem no šī patenta aizsardzības jaunā nokuma. Paldies komisāram Badņē. Nākošais runātājs, politisko grupu pārstāvs, Baldasāri, tautas partija grupa. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, komisār kungs, kolēģi. Ar lielu dinamiku parlaments rāda, kā veikt pirmo likumu kopumu, kas saistās ar iekšējo tirgu. Mēs runājam par patenta aizsardzību. Šo jautājumu jau mēs esam skatījuši gadiem ilgi. Taču runājot par tulkojumu jautājumu, šo jautājumu mēs sākam skatīt tikai pagājušā gada jūnijā un decembrī padome norādīja, ka trūkst vienotība šī jautājuma skatīšanā un ka to ir ārkārtīgi svarīgi sasniegt, bet to ir grūti sasniegt. Parlaments tiešām ļoti strauji šo jautājumu ir izcinājis. Es domāju, to mēs varam uztvert kā tādu piemēru, kā darboties ar šādiem jautājumiem, jo mēs tiešām esam pārvarējuši dažādas barjeras un šķēršļus. Tomēr, lai gan es nerunāju tikai savas valsts vārdā, kas pat laban ir pret ciešāko sadarbību Es uzskatu, ka patenta aizsardzības jautājums ir ārkārtīgi svarīgs uzņēmēju darbības attīstībai Eiropā. Ir daži jautājumi, kurus es vēlētos minēt, runājot tieši par likumdošanas aspektu šajā jomā. Pirmām kārtām mums jāsaprot, ka balsojums par ciešāku sadarbību dos iespēju iekšējā tirgus attīstībai, dos instrumentu, kas ir tāds kā pēdējās iespējas instruments. Tādu varētu izmantot arī citās jomās, un tas varētu būt precedents. Otrkārt, kad mūsu parlaments skata citus jautājumus, parlaments varētu izteikt savus viedokļus autonomā veidā par individuāliem priekšlikumiem un tas nozīmē, ka tas varētu nākt par labu kādām kompānijām, nevis valstīm kopumā. Paldies, Valdesāras kungam! Tagad divas minūtes rapkaikungam. Priekšsēdētāji, godāmie kolēģi, pamatojums, ko tikko deva referents, ir pareizs. Īsnībā nav pat neko, ko piebilst. Tieši tāpēc mana politiskā gripe piekritīs ciešākajai sadarbībai. Protams, eh, citās politiskajās grupās ir arī eh, citi viedokļi, tas ir tikai leģitīmi un diskusijas vienmēr var pastāvēt. Taču tas, ko teica referents, ko teica prezidentūras pārstāvis, ko teica komisijas pārstāvis, norāda uz to, ka ir pienācis laiks rīkoties, mēs nevaram vairāk laika tērēt. Galgolā nav tā, kā citi saka, ka eh, šodien pēkšņi mēs saskartos ar lielām problēmām. Šie argumenti ir nepareizi. Mēs, uh, Uzskatām, ka nevar izmantot šādus argumentus. Mēs esam runājuši par uh, valodu jautājumu jau kopš iepriekšējā priekšlikuma, ko izvirzīja komisija. Galu galā uh, par valodām mēs runājam gadiem ilgi. Tas nav nekas jauns. Un ja mēs uh, paskatāmies, tad uh, pēdējo mēnešu laikā ir parādījušies dažādi modeļi, uh, par ko mēs esam runājuši un diskutējuši. Līdz ar to nevar teikt, ka diskusija ir bijis par mās. Tagad patiešām šis mezgls ir jāpārcērt. Tiek teikts, ka it kā mēs eh, likvidējam iekšējo tirgu. Īsnībā patentu jomā nepastāv nekāds iekšējais tirgus, tāpēc to arī nevar iznīcināt. Jau ilgu laiku mēs apzināmies, ka uh, Eh, iekšējā tirgus pabeigšanai ir vajadzīgs kopējs patents. Līdz ar to mēs nevaram šo iekšējo, paten, iekšējo tirgu iznīcināt. Un es uzskatu, ka vissliktākā situācija ir pašreizējā stāvokļa saglabāšana. Parlaments um, it kā atteiktos no savām tiesībām, dodot atļauju ciešākā sadarbības procedūrai. Nekas tam līdzīgs nenotiks. Lūdzu, paskatieties Lisabonas līgumā vai mūsu reglamentā. Mēs nezaudēsim nevienu no tiesībām, mēs vienkārši apstiprināsim ciešāko sadarbību un, kad tā sāksies, mums būs visas mūsu tiesības. Konsultāciju procedūra, tas ir pie valodu režīma, režīma koplēma procedūra, un arī piekrišanas procedūra, tad, kad ir runa par tiesvedību patentu jomā. Tas nozīmē, ka mēs neatteiksimies no nevienas no mūsu tiesībām. Paldies ar apkaikungam. Nākamā divas minūtes izteiksies Vikstrēms kundze Alde grupas vārdā. Jau ir. Paldies, priekšsētāji. Sākumā vēlos teikt paldies Lēnu kungam par liesu pastrādāto darbu pie šī jautājuma. Un, protams, arī Barņē kungam, kurš ļoti efektīvi ir šai vietai, lietai pievērsies. Kā jau dzirdējām, par šo jautājumu tiek runāts gadiem, un ir taisnība padomi, droši vien es panāks vienprātību, kas nepieciešama saskaņā ar nolīgumiem, lai pieņemtu šo lēmumu. Tādēļ daudz dalību valsts, valsts ir izvēlējušās izmantot pastiprinātās sadarbības procedūru Jāatcerās, ka tā ir atvērta procedūra, visas dalība valstis var piedalīties, ja tās tā vēlās. Šodien ir jāskatās uz to, vai Eiropas parlamentam būs jādod sava atļauja un piekrišana padomas lūgumam uzsākt pastiprināt sadarbību. Mana grupa un liberālās grupas uzskats ir tāds, ka Eiropas parlamentam ir jāsniedz savu piekrišanu šādam lēmumam saskaņā ar Veinara kunga ieteikumiem. Lai nodrošinātu aizsardzību izgudrojumam vai kādam zinātniskam atklājumam, ir ļoti svarīgi izmantot cilvēku radošo garu, un tas savukārt ļaus mums sasniegt izaugsmi un radīt jaunas darba vietas. Un maziem uzņēmumiem uz doto brīdi ļoti grūti savus patentus aizsargāt visā Eiropā. Kā mēs dzirdējam, ASV patents maksā aptuveni 2000 eiro, bet Eiropā var maksāt pat 20 tūkstoši eiro, kas ir te 11 reizes vairāk. Multinacionāla uzņēmuma, kuriem ir lieli resursi un daudz juristu, vienmēr tiks ar šo problēmu galā, neatkarīgi no tā, kāda ir sistēma. Problēma ir tad, kad mēs skatāmies uz atsevišķiem izgudrotājiem Eiropā, kuriem ir jācieš patreizējās sistēmas dēļ, ir pēdējais laiks viņiem nodrošināt aizsardzību un ņemt vērā viņu sasniegumus, lai mēs varētu radīt darba vietas, kas šai savienībai ir ārkārtīgi vajadzīgas. Ir pēdējais laiks rīkoties un patiesībā laika vairs nav paudzes. Paldies, Vikstrēmas kundzei. Tagad uh, divas minūtes tiek piešķirtas Lichtenbergers kundzei no zaļo politiskās grupas. Liels paldies, eh, kolēģi! Eiropas uh, patents ir noteikti dodas uzlabojumus vairākās zinātnes un ekonomikas jomās. Protams, šīs cerības daudziem ir jau ļoti ilgu laiku, un varbūt tās ir arī pārāk lielas. Mēs nevaram visu likt tikai uz patentu. Es šeit runāju un izsakos pret ciešāko sadarbību. Pirms īsa laika mēs eh, saskārāmies ar šādiem precedentiem. Tagad eh, īsi pēc eh, lēmuma, kas tika pieņemts šajā jomā, mēs atkal runājam par ciešāko sadarbību. Ja mēs šo atļauju tā vienkārši sniegsim, tad mēs vienkārši nonāksim pie tā, ka ciešākās sadarbības būs arvien vairāk, tāpēc, ka darbs padomē ir pārāk problemātisks. Dāmas un kungi, mēs galu galā nebijām ciešāko sadarbību iedomājušies šādā veidā. Daudz izsakās par labu pārvaldību. Un šajā labajā pārvaldībā ir kāds elements, kas ir noteikti ļoti svarīgs, un tā ir skaidrība, cauredzamība. Tā ir būtiska visās jomās un ar ciešo sadarbību mēs to nepanāksim. Tāpēc es uzskatu, ka tādējādi nākotnē būs ļoti daudz problēmu, jo dažādos jautājumos mums būs uh, tādas valstu grupas, kas varēs vienoties par šiem jautājumiem savā starpā. Jā, protams, citas valstis varēs piedalīties, bet ar kādiem nosacījumiem? Es uh, būtu domājusi, ka šajā gadījumā būtu bijusi iespēja vienoties, ja sarunas būtu vilkušās ilgāk. Es uzskatu, ka ciešāka sadarbība patentu jomā nav pareizā izēja, un tieši tāpēc es nebalsošu par, šo, par šiem noteikumiem. Paldies Lichtenbergeras kundzei. Tagad ECR eh, e eh, frakcijas vārdā Zjobro kungam ar. Paldies. Jau pāris gadus Eiropā noris diskusijas par to, ka ir jāievieš šāda patenta aizsardzības sistēma. Ekonomistu aplēs liecina, ka tā ieviešana lielā mērā samazinā patenta aizsardzības izmaksas uzņēmumiem, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā. Tas ir ārkārtīgi būtiski eh, MVU nozarei. un arī šādā virzienā dodas Eiropas parlamenta ieteikumi un rekomendācijas. Tomēr ir jāpievērš uzmanības arī pretrunīgiem jautājumiem šajā diskusijā. Jau šī zālē izskanēja šodien, ka ir problēmas ar tulkojumiem. Patentu tulkojumi, ko veic Eiropas patentu birojas, tie tiktu tulko tikai trīs valodās un ir jājautā, kāpēc tikai tri, šīs trīs valodas un ne citas, it īpaši, jo tas dotu konkurētspējas priekšrocības tiem tūkiem, kas strādā šīm valodām. Tas ir jāņem vērā. Paldies Jobro kungām. Tagad EFD eh, politiskās grupas vārdā vienu minūtu Bateniku. Already... Paldies. Komisija jau mēģināja izveidot patentu likumu, ka, bet tas pagājušajā jūnijā izgāzās, jo padomē nebija vienprātības. Komisija tomēr vēlas turpināt, un šis fakts vien liecina par to, ka Eiropā tiek veidota impērija. Šie priekšlikumi nav vajadzīgi, tie rada papildus slogus inovatīviem uzņēmumiem. Un kas tad to atbalsta? To atbalsta 12 valstis, to starp arī apvienotā karaliste. Nevienu nepārsteidz, ka koalīcijas valdība Lielbritānijā to lielā mērā atbalsta, tāpat kā iepriekšējās valdības atbalstīja citus Eiropas projektus. Ja konservatīva partija jau kad būtu pievērsus lielāku uzņēmumu uzma, uzmanību šiem patentu jautājumiem, tad būtu nopelnījis vairāk naudas un varētu atmaksāt valsts parādu. Paldies, eh, Bētnina kungam. Tagad arī eh, izteiksies pārējie runātāji, kas eh, pieteikušies runāt, un tagad dod vārdu Galo kungam. Divas minūtes. Kundzei, atvainojos. Lielas paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs, kolēģi. Kopš pašiem pirmsākumiem Cilvēkus uh, interesē gan dzīve, gan nāve, to es varu labi saprast. Kopš 70. Uh, gadiem Eiropas Savienība nav tikusi galā ar uh, patentu problēmām, un tas patiešām ir skumji. Es domāju, ka mums varētu pateikties Lēnes kungām un viņa centībai un pūliņiem, ko viņš ir ieguldījis šajā darbā. Īpaša uzmanība tika pievērsta spāņu un itāļu kolēģiem. Es ļoti uzmanīgi ieklausījos viņu argumentos, un es pilnībā varu saprast, ko viņi vēlas panākt. Taču pašlaik eh, galvenais jautājums nav valodu jautājums. 2010. gada 1. jūlija komisijas priekšlikums balstās uz Eiropas Savienības patentu biroja eh, valodu režīmu, kurš ir sevi pierādījis praktiskā darbā. Taču šīs diskusijas par valodām nebūtu nav dienas kārtībā. Šodien mēs runājam par to, vai mēs varētu ļaut tām valstīm, kas vēlas pastiprināto sadarbību, ļaut eh, to darīt. Ir jāatcerās, ka Eiropā pašlaik uzņēmēji maksā 11 reizes vairāk par patentu pieteikumiem nekā uh, šādi paši uzņēmumi ASV. Vajadzētu atgādināt, ka Eiropas parlaments ir pietiekami pieaudzis, lai tiktu galā ar šādiem strīdiem. Ir jāatcerās, ka mums priekšā ir vēl daudz dažādu juridisku strīdu, par ko mums nāksies domāt. Es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt Lēnes kunga rekomendāciju, jo esam pārāk ilgi gājuši uz kopēju Eiropas patentu. Lielas paldies Galo kundzei, Plasikovas Benovas kundze nav klāt, un tāpēc dodu vārdu vienu minūtī Kozucnika kungam. Jā, dāmas un pānovē. Priekšstādātāji kungs, dāmas un kungi, komisārs kungs. To uzrunā, Savienības uzrunā Amerikā Obamas kungs aicināja stiprināt inovācijas Amerikas Savienotajās valstīs un raksturoja tos kā ASV Sputniku. Uh, Man ir prieks redzēt, ka inovācijas arī Eiropā tiek uzskatītas par svarīgām ekonomiskajā konkurences cīņā pasaulē. Tas ir, tās ir tās, kas ļaus mums konkurēt šai pasaulē un būt priekšā, piemēram, Brazīlijai un Ķīnai, kurās ir vienotā patenta sistēma. Tāpēc man diemžēl ir nepatīkami redzēt, ka šis ārkārtīgi svarīgais instruments inovāciju attīstībai tiek aizturēts, piemēram, valūtas jautājumu dēļ. Tāpēc es aizbalsošu par šo jautājumu. Neļausim mūsu spuķnikam iziet ārpus orbītas. Paldies! Lopes izturēs vait. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Eiropas Savienība balstās uz tādām vērtībām kā solidaritāte, vienota valoda politika. Mums Spanijā aizstāvam patentu sistēmu visā Eiropā un ats, var uzslavēt tikai Lēnas kungu par šo ziņotāju. Mēs visu varam darīt, lai veidot kopīgo tirgu, vienoto tirgu. Taču šī procedūra šajā gadījumā, ciešākās sadarbības procedūra, manuprāt, ir pret 118 un 316 pantiem līgumā. Es domāju, ka padomi ir mainījusi spēles noteikums, un man tas nepatīk. Mēs nevaram izmantot ciešākās sadarbības procedūru. Daudzas valstis cietīs no tā vēlāk. Un ja padomi un komisija izmanto šo procedūru šādā veidā, tad galu galā mēs visi būsim zaudētāji. Mazliet lēnāk. Divas minūtes, ko lai dara. 850 miljoni runā spāņu valodā un trīs valodas patentu sistēmai. Tikai vienu var salīdzināt ar spāņu valodu. Kas tika izmantots, lai noteiktu šīs trīs valodas? Kāds princips? Efektivitātes, tad izmantojam tikai vienu valodu. Ja tas saistās ar laiku, tad ne jau Spānija bija pret patentu. Tas ir citas valsts, kas grib šo sistēmu. Tātad ir politiski kritēriji, man ir aizdomas, tā tas ir. Tad vajadzētu būt uzmanīgiem. Šie birokrātiskie manevri uh, novedījis daudzus Spānijas pilsoņus un Spānijas kompānijas sliktā stāvoklī. Galu galā katram ir tiesības lietot savu dzimto valodu, gan lasīt, gan rakstīt tajā. Un šādā veidā mēs radām tiesisku jucekli mūsu valstī. Un tā mēs nobeigsim šo lietu Eiropas tiesā. Visām institūcijām ir jāsaprot, ka nevar veidot situāciju. Mums ir jāatgriežas pie līguma gara un burta. Paldies! Paldies! Beringer kungs. Vairs nav paciešams priekšsēdētāji kungs, ka mums nav vienota Eiropas patenta. Mēs visi Eiropā no tā ciešam izmaksas ir divreiz augstākas nekā Japāņiem vai Amerikāņiem, kas ir mūsu konkurenti. Šī iemesla dēļ mūsu ekonomikā ir problēmas. Mēs nevaram konkurēt veiksmīgi. Protams, ir jautājums par valodām. 25 valstis piekrīt politiski. Iespējams, ka pozitīva attīstība ir iespējama iespējams mēs varētu uh, dot lielākas iespējas iesniedzēja valodai. Mēs visi, protams, gribētu atbalstīt itāļu valodu, taču šis jautājums ir tas, kurā mums notiek šī cīņa, bet gal galā beigās mums ir vajadzīgs šis kopējs patents. Paldies! Masipī Hidalgalkungs. Nekļūdīsimies, šī procedūra ir izveidota, lai franči un vācieši varētu virzīties uz priekšu nevis izmantoja to valodu, kā 700 miljoni citur pasaulē lieto. Tas ir vairāk nekā mēs vispār esam Eiropā. Itāļu un spāņu valodas ir atzītas kā valodas patentu procesā. Tas nozīmē, ka svarīgas valstis, piemēram, BlackBerry, kompānijas BlackBerry un Siemens, kuru uh, manifests par spīti bloķēt šo jautājumu komisijā. Es ceru, ka komisija tomēr šo jautājumu atrisinās. Es nezinu, kāds būs galā rezultāts, mēs arī nezinām, kādi instrumenti tiks izmantot procesa beigās. Veidosim šo ciešāko sadarbību, bet bez steigas. Vispirms konsolidēsimies, nevis tik strauji mēģināsim izgrūst cauri šo priekšlikumu. Man prieks, ka var runāt savā valodā. Paldies, kolēģi! Nākošais Milcerkungs. Paldies, priekšādētāji! Jā, daudzvalodība, protams, norāda uz kultūras un valodu daudzveidību Eiropā. Tas ir noteikti ļoti būtiski. Valodu strīda Eiropas Savienības patentu jomā tomēr ir uh, radījuši 30 gadu kavēšanos. Šo 30 gadu laikā Eiropas firmas ir uh, iztērējušas ļoti daudz uh, naudas administratīvos izdevumos un līdz ar to ir iepalikušas konkurētspējā pasaules līmenī. Ir jāatcerās, ka patenti tirgos ir ļoti nozīmīgi. Tieši tāpat ir jāatcerās arī par kredītu ieguvi un reitingiem un uh, šo uzņēmumu vietu reitingos. Tieši tāpēc arī tika izveidota šī pastiprinātā procedūra, lai nodrošinātu patentu tiesības, patentu aizsardzību Eiropas Savienībā. Te ir runa par vācu un franču tulkojumiem, kas tādējādi ļaus mums izvairīties no birokrātijas. Ir jāatcerās, ka šīs valodas izmanto dažādās zinātnes un tehnoloģiju jomās. Uh, trīs eh, darba valodas - angļu, vācu un franču - noteikti palīdzētu un vienkāršotu dzīvi iedzīvotājiem. Man ir priecē arī tas, ka vācu valoda tiek izmantota, jo tā galu galā ir sestā visbiežāk uh, izmantotā dzimtā valoda Eiropas Savienībā. Tagad pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrai, saka priekšsēdētājs, un kā pirmajai došu jau kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Ministrs kundze. Eiropas patenta izveide stiprinās tehnoloģisko un zinātnisko attīstību Eiropas Savienībā. Šis jautājums ir vitāli svarīgs. Tomēr man ir iebildes pret eh, izvēlēto valodu režīmu. Uzskatu, ka labākais risinājums būtu izmantot tikai angļu valodu. Taču saskaņā ar šo sistēmu mums ir jāizmanto arī citas valodas, un tāpēc domāju, ka vajadzētu izmantot arī portugāļu valodu. Konkurence tagad ir globāla, un pēc itāļu un spāņu valodām portugāļu valoda ir viena no visplašāk izmantotajām valodām pasaulē. Liels paldies, tagad vārds Hercogas kundzei. Paldies priekšādātāji! Zināšanas Eiropas Savienībā un to radīšana ir vienmēr bijusi viena no prioritātēm, taču zināšanu pārvaldība nekad Eiropas Savienībā nav bijusi veiksmīga. Man bija žēl dzirdēt, ka Beļģu prezidentūrai neizdevās pabeigt patentu direktīvu, kā tika plānots, taču es ceru, ka Ungārijas prezidentūra darīs visu, kas ir tās spēkos tuvāko mēnešu laikā, lai panāktu nākamo posmu, proti ciešāko sadarbību. Laiks ir vienīgais resurs, kas nav atjaunojams. Zaudēts laiks nekad nevar tikt atgūts. Mēs nevaram virzīt Eiropu uz priekšu ar taupības programmām. Mums ir vajadzīgas zināšanas, mums ir jāpaplašinās šajā jomā. Un tieši tāpēc Eiropai ir ļoti būtiski nodrošināt kopēju patentu vai no nu ar ciešāko sadarbību vai ar kopēju Eiropas direktīvu. Es vēlu daudz veiksmes visiem, kas piedalījās un kas vēlas panākt šo pasākumu. Protams, ka Ungāri zaudēs savu valodu, bet tā ir noteikti ļoti zema cena, ko maksāt par lielo labumu, ko mēs gūsim. Liels paldies Hercogas kundzei, tagad uh, Manderses kundzei vārds, kungam vārds. Komisārs Barņē, bedanke for. Uh... Eh, paldies un paldies arī komisāram par to, ka viņš bija tik drosmīgs un uh, šeit par to runāja. Noklausīšanās laikā viņš solīja skatīt patentu jautājumu un paldies viņam par to un paldies arī Lēnkungam. Tagad mums ir tikai jāizlem, vai mēs izmantojam pastiprinātu sadarbības procedūru vai nē. Tā ir pirmā lieta, par ko jālemj. Ļoti žēl gan, ka ir tāds nošķīrums starp kultūras aspektiem, par valodas jautājumiem un starp praktisko valodu lietojumu, jo priekšlikums, kas ir tagad, ir sistēma, ko tiek izmantota visās dalībvalstīs jau vairāk kā 30 gadus, un to varētu arī turpināt izmantot. Un tādēļ ļoti žēl, ka mēs esam iestiguši šādās diskusijās par valodām. Parlaments varbūt varētu lūgt, vai dalībvalstis, kas uz doto brīdi nepiedalās, varētu piedalīties vēlāk, ja tās vēlētos, un tā mēs varētu nonākt pie Eiropas patenta. Paldies, Hārberkungs, lūdzu. Priekšādātāji kungs, kad es pirmo reizi ierados šeit 99. gadā, tad jau tika runāts par šo vienoto patentu un ar Lēnu kungu es strādāju pie Palacio kunga ziņojumu Un man ir prieks, ka mēs beidzot sākam nopietni virzīties uz priekšu šajā jautājumā, bet nevar novērtēt par zemu šo priekšlikumu, to, cik tas daudz dos Eiropas ekonomikas konkurētspējai. Mēs runājam par tādu iztēlotu plānu par inovāciju savienību, un šī kontinentam Eiropas Savienībai jābūt inovatīvākai. Mums ir jārada vairāk produktu un vairāk tie jāizmanto. Ir ļoti svarīgi, lai būtu tādai konkurētspējīga patentu sistēma. Un šāda pastiprināta sadarbības procedūra ir tāda iztēlot, cerot, ka tas varēs par, pavirzīt uz priekšu, un es ceru, ka Spāņu un Itāļu tur piedalīsies. Bet mēs nevaram vairs šo jautājumu atlikt, jo globālā līmenī visas valstis cenšas iesaistīties inovāciju tirgos. Paldies! Paldies Harbora kungam un uh, Atveseļojieties, lūdzu. Nākamā Ferreiras kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šis process daudz ko vēsta par jaunajiem nosacījumiem, kādos saskaņā ar kādiem Eiropas Savienība aizstāv savas intereses pasaulē. Uh, Mēs esam uh, brīdinājuši jūs par ciešākās sadarbības procedūras sekām visu laiku. Neaizmirsīsim, ka vienotas patenta aizsardzības sistēma un uh, tās ietekme patentus padarīs par uh, privileģētu jomu angļu, vācu un franču valodā runājošajiem. Uh, Itāļu, spāņu un portugāļu valodas, kas ir pasaulē viens no biežāk izmantotajām valodām, tiks pavirzītas malā. Tāpat arī citas valodas, kas ir ļoti nozīmīgas zinātnē un tehnoloģijā, arī tiks aizmirstas. Tādējādi mēs vēršamies pret daudzvalodību Eiropas Savienībā. Mēs sakām, ka mēs it kā ietaupīsim naudu, bet tas nav labs arguments. Nākamais paskas kungs. Paldies! Kopš 2000. gada Eiropa cenšas panākt labāku sadarbību dalībvalstu vidū attiecībā uz patentu aizsardzību, bet pēdējā sarunu raundā, kas notika Eiropas padomē decembrī, apliecināja, ka dalībvalstīm ir nopietnas iebildes attiecībā uz paredzēto tulkojumu režīmu Eiropas patentiem, balstoties uz patreizējo Eiropas patentu birojas tulkojumu režīmu. Un šī iemesla dēļ padome nevar pieņemt vienprātīgu lēmumu, lai varētu doties tālāk. Šī situācijā mēs varam redzēt dabīgu reakciju no tām dalību valstīm, kas apzinās nepieciešami uzlabot sadarbību aizstāvot intelektuālo īpašumu. Saskaņā ar Eiropas Sanības dibināšanas līgumu šīs dalību valsts mēģina nodrošināt pastiprinātu sadarbību, lai izveidotu vienotu patentu aizsardzību Esmu pārliecināts, ka parlaments šādu pastiprinātu sadarbību nekavēs vismaz tos dalību valsts starpā, kas vēlas to panākt. Paldies Paškas kungam. Švāba kungs lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Tika minēti jau daudzi labi argumenti, bet es vēlētos uzsvērt vēl dažus punktus. Pirmkārt, es uzskatu, ka mums vajadzētu atbalstīt Lēnas kunga rekomendāciju un pieņemt Barņiekunga priešlikumu. Es gribētu teikt, ka šeit ir uh, runa vēlreiz par Bieļģijas prezidentūras izcilu darbu. Arī pie citiem dosiem Bieļģijas prezidentūra daudz ko paveica. Galvenokārt šeit ir runa par vienošanos par procedūru, kā Lēnis kungs no, no, norādīja. Šeit nav runa par to, kura valoda ir skaistākā pasaulē vai kura tiek visbiežāk lietota pasaulē. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu atbalstīt padomi. Galu galā, eh, protams, eh, ir arī dažādi iebildumi, un tos mums vajadzētu pārbaudīt. Bet šeit nav runa par kādas atsevišķas apakšgrupas izveidi padomē, kas izveidos um, noteiktu valodu režīmu. Ir jāatcerās, ka Eiropas Savienībā ir 27 dalībvalstis, un daudzas no tām vēlas um, ieviest uh, ciešākās sadarbības procedūru, un tieši tāpēc parlamentam būtu jādod tā atļauja. Paldies, nākamais Gireka kungs patent europejski ma pomóc innowacyjności a dla. Paldies! Eiropas patentam vajadzētu dot savu ieguldījumu inovācijās, un kāpēc patents nevarētu gūt labumu no inovācijām? Es domāju, ka mums vajadzētu apsvērt arī optimālo patenta formu. Mums ir īstermiņa un ilgtermiņa patenti, uh, un uh, ilgtermiņa patenti nevienmēr ir labāki par īstermiņa patentiem. Patent europejski. Dziękuję. Paldies, Gireku kungs. Nākamā Roitovas kundze. Předsedo, dlouhodobě podporu jednotný evropský patent. Priekšsēdētāji kungs, es atbalstīšu šo jautājumu. Tas padarīs inovācijas pievilcīgākas, kompānijas varēs izmantot savu zināšanas labākā veidā un cerams, ka tas mūs aizsargās arī pret dažādiem viltotiem produktiem. Tā ir liela pārmaiņa, taču pēc desmit gadiem padome sasniedz tikai ciešākās sadarbības sadarbību. sadarbību Čehija pārskatīja savu pozīciju. Protams, šis jautājums par valodām ir ļoti sensitīvs un arī ciešākā sadarbības procedūra vispār ir smaga. Taču domāju, ka tas tiešām nāks par labu visiem izgudrotājiem Eiropas Savienībā, pat ja tas netiks uh, izveidots Čehijā konkrēti vai citā valstī, es domāju, ka šī vienkāršotā procedūra uzlabos mūsu patenta aizsardzību. Un ārkārtīgi svarīgi ir arī Eiropas tiesa šajos jautājumos. Paldies! Hanslī kundze pēdējā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Daudz, kas šodien jau ir teikts par to, ka Eiropa un mūsu uzņēmumi nodarbojas ar patentiem, un tie tiem ir vajadzīgi. Bez šī jautājuma atrisināšanas mūsu kompānijām būs grūti konkurēt dinamiskajā pasaulē, kas ir tik inovatīva no jaunajām valstīm. Taču neaizmirsīsim, ka ciešākā sadarbība patentu jomā nav labākais risinājums runājot par vienoto Eiropas tirgu. Kā kopīgā tirgus aizstāve esmu gatava likvidēt jebkādas barjeras, nevis radīt jaunas, tāpēc es aicinātu visus parlamenta locekļus, kas iesaistījušies šajā darbā, veidot risinājums, kas nāktu par labu visai Eiropai, arī režīmu, valodu režīmu, kas nediskriminētu tos cilvēkus, kas nezin angļu, vācu vai franču valodu balstīt šo sistēmu uz vienu valodu būtu vislabākais risinājums. Paldies Hansleks kundzei. Ar to arī diskusiju beidzam, tagad uzklausīsim Barņiekungu. Paldies! Hansleks kundze. Atgriežoties pie jūsu komentāra, pirms es runāju par pašu procedūru, runāsim par jautājumu būtību. Kopš Beļģijas prezidentūras un tagad Ungārijas prezidentūrā, protams, ļoti daudz kas ir noticis. Ja kompānija, Bulgāru kompānija, Slovāku, Latvijas vai Čehu kompānija vēlas savā valodā reģistrēt patentu, tās to var darīt, un arī tulkojums tiks atmaksāts. Ja ir kāds strīds ar kompānijas saņems tulkojumu savā valodā, pirms tā saņem tulkojumu protams, tiks ņemts vērā labas gribas princips un tai nebūs jāmaksā kompensācijas vai soda naudas. Taču mēs runājam par ko citu. Mēs šeit lemjam pavisam ko citu. Mans priekšlikums - kompānija, kas vēlas pieteikt patentu, var darīt to savā valodā. Juridiskā aizsardzība toties tiks izveidota trijā, vienā no trijām valodām kas ir mūsu patentu sistēmas Minhenes konvencijas rezultāts. Ne jau es izgudroju šīs valodas. Minhenes konvencija nosaka šīs trīs valodas patenta aizsardzībai automātiski visā Eiropas Savienībā. Beļģijas prezidentūrā mēs pievienojām priekšlikumu ka vēl divas valodas var tikt pievienotas, kam nebūs juridiskās varas, jeb vērtības. Angļu valoda var tikt izmantot, ja jūs vēlaties, vai portugāļu valoda, vai latviešu valoda, vai holandiešu valoda. Gribu jums vēlreiz teikt, šie tulkojumi, šo tulkojumu izmaksas tiks atmaksātas. Tātad trīs juridiskās valodas un divas vēl papildus, tā kā nekādas diskriminācijas Eiropas kompānijām nebūs. Ņemot vērā, ka arī tās valstis, starp citu, piemēram, kas nepievienojas ciešākai sadarbībai, ja Spānijas kompānija pieteikts patents, tā var izmantot spāņu valodu vienā no šīm papildu valodām. Tātad mēs runājam par ļoti labu sistēmu, pie kuras mēs ļoti nopietni esam strādājuši bez kādas slēptas ideoloģijas vai mērķiem. Mēs gribam virzīties uz priekšu, es zinu, par ko mēs runājam. Šim priekšlikumam jābūt pieņemamam 27 dalību valstīm. Ekonomiski tas ir nepieciešams visām Eiropas kompānijām. Hārbarkungs teica. Švābkungs arī to uzsvēra. Cik svarīgi tas ir ekonomiski. Mums ir jāveicina, mums ir jā dod priekšrocības inovācijām. Mēs šajā ziņā vēl esam priekšā, mums vajag saglabāt savu situāciju, savu stāvokli, un tas ir jāizsargā. Ir daudzi mazie uzņēmumi, kas patentu trūkumu dēļ Eiropā nespēja aizsargāt savus izgudrojumus. Roitovs kundze runāja par viltotiem produktiem un precēm un pirātismu Ja jūs nevarat atļauties pieteikt patentu, tad citās valstīs, protams, viltotās preces ieplūdīs, un tad tas jau, tās jau ir iekšējā tirgū, un mēs šādā veidā zaudējam Eiropas darba vietas apdraudam sabiedrisko veselību, piemēram, zāļus ziņā. Tas ir ļoti nopietns jautājums. Tieši tāpēc mēs to ļoti nopietni risinājam bez kādiem slēptiem ļauniem nodomiem. Visbeidzot, priekšsēdētāji kungs. Atbildot uz Lopes kunga komentāru un Lichtenbergers kundzes komentāru. Pat labam 25 no 27 dalību valstīm izmanto ciešāko sadarbību. Un tas it kā sadala vienoto tirgu. Es nedomāju, ka tās ir patiesas briesmas. Tā ir specifiska situācija, kas atšķirās no citām jomām. Citi vienotā tirgus likumdošanā mums ir kvalificēts vairākums. Šeit mums nepieciešama vienotība. Tāpēc es neredzu nekādu fragmentācijas briesmu šajā jautājumā. Un komisija, protams, nopietni skatīsies, kā šī situācija veidosies. Gribētu pateikties Lēnes kungam, un, protams, piekrīt šai ciešākā sadarbības procedūrai. Paldies komisāram! padomes vārdā Kjorikundze. Paldies! Šovakar pirmajā runā es izmantoju vienu no valodām, kas būs Eiropas patenta valodas, runāju vēl citās valodās, kas nav patenta valodas, bet tagad es runāšu savā dzimtajā valodā, kas arī nebūs Eiropas patenta valoda. To runā tikai 15 miljoni cilvēku pasaulē, galvenokārt Ungārijā. Un es īpaši uzrunāju spāņu un itāļu kolēģis. Lūdzu, ticiet man, mēs tiešām uzskatām, ka valodas, daudzvalodības politikā ir ārkārtīgi svarīgas. Gribētu teikt, ka pārstāv arī dalību valsti Es kādreiz pārstāvēju pirms sešām nedēļām dalību valsti parlamentā. Šai valstī arī bija atšķirīgs viedoklis. Ungārijas valdība ir mainījusi savu pozīciju pēdējā mēneša laikā. Šis lēmums nav bijis viegls. Un kas lika mums mainīt viedokli? Mēs esam iesaistījušies konsultācijās ar uzņēmēju da, darbības pārstāvjiem, mazo uzņēmumu, mazo vidējo uzņēmumu pārstāvjiem, un ļoti skaidri mums teica, mainiet pozīciju, neatsakāties no šīs iespējas, jo tā jūs palīdzēsiet Ungārijas vidējiem mazajiem uzņēmējiem. Un mēs varēsim kļūt par daļu no Eiropas kopējā patenta sistēmas. Šeit būs liela ekonomijas iespēja. Mums tātad ir 25 dalība valsts, kas piekrīt. Tas, protams, nav ideāls variants. Mēs vienmēr esam gribējuši redzēt vienotu kopēju tirgu, un mēs vienmēr ticam, ka tas nāks par labi Eiropai kopumā, Eiropas izgausmī. Un daudz to ir minējuši arī šeit, sevišķi runājot par pēckrīzes laiku un par tirgus aizsardzību. Uh, Un viens no pamatakmeņiem šai ziņā ir Eiropas patents, kā Barņiekungs to ir uzsvērs. Domāju, itāļu un spāņu kompānijas gūs labumu no šāda kopīga patenta, ja tas kļūs par realitāti. Vēl divas piezīmes. Kāds prasīja, kāpēc tāda steiga Kāpēc tik ātri mēs šo jautājumu risinām? Godātie locekļi, jūs paši esat atbildējuši, jo kāds cits atkal teica, ka mēs šo jautājumu esam jau desmit gadus murcījuši. Un tāpēc nevaram teikt, ka šis process notiek ļoti strauji. Mēs esam izdarījuši visu, kas bija iespējams, lai rastu kādus risinājumus, kas būtu pieņemams visām dalību valstīm. Beļģijas prezidentūra ir izdarījusi visu iespējamo. Atcerieties, kas notika ok, rudenī, visi mūsu priekšlikumi, kas tika likti galdā, kas varētu būt pieņemami visiem. Taču par spīti tam visam decembrī 12 valstis piekrita ciešākai sadarbības formai, un tagad mēs esam sasnieguši jau 25. Neko vairāk mēs nevarējām izdarīt, bet izvēlēties šo ciešākās sadarbības formu. Un tai es lūdzu jūsu atbalstu. Domājiet par vienoto tirgu, šis tirgus ir jāstiprina, dažādi pētījumi rāda, ka viena no barjerām tālākai tirgus attīstībai ir vienotā patenta trūkums. Tas ir īpaši svarīgi mūsu vidējiem un mazajiem uzņēmumiem. Paldies! Paldies, Georgi kundzei! Un tagad beigās dot vārdu referentam Lēnas kungam. Dāmas un kungi, kol Pašā noslēgumā es gribētu izteikt trīs komentārus. Par ņiekungs jau norādīja uz to, ka ciešākā sadarbība tika izveidota, lai eh, tiktu galā ar šķēršļiem, ko rada grūtības sasniegt vienprātību. Lisabonas līkumā tas ir viens no izņēmumiem, un eh, mēs esam tomēr spiesti izmantot šo ciešāko sadarbību. Tad, tad tiek pieminētas šīs trīs valodas. Īsnībā par to īsti nav runa, mēs runājam vairāk par procedūru. Uh, Tad, kad tika runāts par Palacio ziņojumu, tad eh, tika minēts, ka vienas valodas režīms būtu vēl lētāks nekā trīs valodu režīms. Mums ir jānodrošina, lai uh, patentu birojas Eiropā varētu darboties. Mēs nevaram grozīt eh, šos patentu noteikumus patentu birojā. Eiropā. Tur vajadzētu piekrist visām valstīm, ne tikai Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet arī Šveicē. Ir jāatcerās, ka mums vajadzētu tādā gadījumā vienoties ar visām šīs organizācijas dalībvalstīm. Es uzskatu, ka šo jautājumu atrisināt vajadzēja jau sen. Komisija ir aprēķinājusi to, cik tas varētu maksāt. Ir jāatcerās, ka uh, Visas trīs institūcijas ir par šo ciešāko sadarbību. Es eh, praktiski nesaprotu šo strīdu, ko mēs šeit vedam politiskā līmenī. Ir jāatcerās, ka patentu pieteicēji galvenokārt darbojas vienā valodā, un šis principālais valodu strīds nav saprotams šajā strīdā galvenajiem iesaistītajiem. Šis patents būs uh, pieejams visiem uzņēmējiem, visiem izgudrotājiem, arī tām valstīm, kas nepiedalās ciešākā sadarbības procedūrā. Es uh, domāju, ka es esmu pareizi sapratis šos noteikumus. Tās valstis, kas nepiedalās pastiprinātā sadarbības procedūrā, īsnībā neradīsies um, nekādi trūkumi. Ja kāds uh, pat patents tiks pieteikts vienā no šīm valstīm, tad tas būs jāpārtulko. Tas nozīmē, ka visi būs ieguvēji. Ja kāda dalībvalsts uzskata, ka tās valoda ir tik būtiska, ka visi patenti ir jāpārtulko tās valodā, tad šī dalībvalsts var to arī darīt. Taču šī valsts nedrīkstētu kavēt pārējās valstis, kas vēlas uh, nodrošināt eh, ekonomisko izaugsmi. Tas, kas pasūta mūziku, tam arī par to ir jāmaksā. Mēs nedrīkstam šīs izmaksas nogrost uz nodokļu maksātāju uh, pleciem. Ir jāatcerās, ka jebkurā gadījumā šī procedūra ir jāpiemēro visiem patentiem Eiropas Savienībā. Un, ja ir vajadzīgs, tad to var pārtulkot arī citās valodās, bet tad ir jāmaksā tam, kas, šīs, kas šos tulkojumus pasūta. Paldies! Dank, kolēģi. Paldies kolēģiem! Līdz ar to diskusijas ir beigušās un balsojums ir paredzēts rīt. Nākamais darba kārtības punkts ir Beleta kunga ziņojums - pārtikas produktu radioaktīvais piesārņojums.